līdz pirmajām viedokļu apmaiņām. Tomēr šobrīd vēlētos vēlreiz atgādināt šo ietvaru, kā vispār mēs tad redzam un kāpēc šīs debats. Te ir trīs būtiski elementi. Šeit šis instruments tad eh, balstās uz trim būtiskajiem elementiem. Pirmkārt, tas ir strateģisks jautājums, Tātad mēs tad runājam par cilvēktiesībām kopumā. Tad runājam par programmu un politikas saskaņotību. Mēs runājam par to, kā tas darbības ir jāveic politiskā līmenī un kas ir vēl jāizdara, lai viss tiešām būtu saskaņota politika. Un te īpaši nozīmīgs ir nevalstiskās organizācijas. Eiropas Savienībai ir, protams, arī vēl citi politiskie instrumenti, kurus varam izmantot, izm lai veicinātu demokrātiju un cilvēktiesību, un šīs instruments jāuzskata par papildinošu instrumentu, nevis alternatīvu. Tas pirmkārt. Otkārt, ja mēs runājam par likumdošanas ceļu, te mēs runājam par regulu šaurākā nozīmē, par to, kādā veidā īstā būs un kādā veidā tā tieks izstrādāt. Nu, komisija šeit piedāvā Eh, skaitu tiesisko noregulējumu, arī tiesisko pamatu, lai vēlāk tā varētu īstenot savu darbu cilvēktiesību jomā. Jautājums par tiesisko pamatu nav vienkāršs, un te ir jāskatās arī, lai tas tiks saskaņots ar budžeta direktīvu un citiem procedūrām. Treškārt, pavisam precīzi, praktiski. Jautājums ir, kādā veidā Eiropas Savienība īstenos savu politiku uz vietām kā mūs uztvērs partneri, kā mēs patiešām varam atbalstīt demokrātiju un cilvēktiesības sarežģītos apstākļos. Nu, lūk, šis jautājums, par ko mēs esam vairākas reizes jau runājuši, un vēlos vēlreiz uzsvērt. Lietu sarežģītība, procedūru smagnējums, kā bieži vien tas ir realitātē. Jāatzīst, ka vairākiem partneriem tas ir bijuši tieši atturošs efekts, viņi nevēlas sadarboties ar Eiropas Savienību un izmantot šo instrumentu cilvēktiesībām un demokrātijas attīstībai. Lūk, tas ir uzdevums, tas ir jārisina, tas ir jārisina kopumā, un tieši tāpēc šis ir īstais brīdis, īstais diskusiju ietvers, un tieši tāpēc es priecājos, ka trīs viesi ir atsaukušies mūsu ielūgumam. Šodien viņi ir šeit, un kāds no viņiem pārstāv pilnīgi citu jomu. Žanpola Martos, kas ir Le Soir korespondents un arī komitejas žurnālistu aizsardzībai priekšsēdētājs, tātad arī dr. Karlos Hernandez, kas atbalsta e, Eiropas partnerību demokrātijai, un trešais viesis no Tunisijas, kas ir sniedz arī milzīgu ieguldījumu arī Tunisijas vēlēšanās un tagad darbojas Friedriča Neumann fondā Briselē. Es dodu arī viņiem visiem vārdu, kā nu tas priekšsēdētājs pats teiks, nu tā kā viņam būs laika pievērsties mūsu lietām. Still then, Mr. Martos. Nu labi, tad sāksim ar Martas kungu, lūdzu. Merci beaucoup. Liels paldies. Gribu pateikties par šiem jautājumiem un arī par šo te iniciatīvu par demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanu. Man ir vairāk komentāru, kas ir drīzāk politiski nekā tehniski. Nu, pirmkārt, es uzskatu, ka šobrīd cilvēktiesības un demokrātija e, lielā mērā m, tiek nostumti kā malā. Un tādēļ šī te iniciatīva mūsuprāt ir ļoti svarīga. Mums ir jāapstiprina sava politiskā vēlma aizstāvēt šos mērķus visos, visās programmās. Valstis, ar kurām mums ir attiecības, tām ir jāizjūt, ka mums šīs, svari, šīs problēmas tomēr ir svarīgas. Nu, piemēram, Ēģipte, kurā tiek apcietināti vairāk cilvēktiesību aizstāvji. Uh, Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams skaidri uh, apliecināt savu politisko vēlmi šī, šos mērķus aizstāvēt. Mēs redzam, ka aizvien lielāka ir konkurence ar mūsu šīm te šiem te mērķiem. Arābu musulmaņu valsts tādas kā Ka Katāra un Sauda Arāba bija, ir iek, ir ieguldījuši vairāk nekā miljārdu eiro islamistu kustību atbalstīšanā. Arī Ķīnā ir kustība, kas atbalsta, nu, piemēram, žurnālistu izglītošanu, kas nevienmēr ir pilnīgā saskaņā ar to, ko mēs uzskatām kā, par, kā vārdu brīvības izpausmes. Ko Eiropas Savienība ir darījusi demokrātijas atbalstam pagātnē? Tas mums jāanalizē, lai mēs varētu izdarīt secinājumus un veidot šo atbalstu nākotnē. 80. un 90. gados īpaši atbalsts sniedzām Čīlei un Dienvidu Āfrikai. Tie ir kā tādi veiksmes piemēri Eiropas Savienības publiskai demokrā, diplomātijai un demokrātijas atbalstam. Nu, pirmkārt, mēs dziļi analizējām situāciju šajās valstīs, Čīlē un Dienvidu Āfrikā. Uh, atšķirībā no tā daudzās citās valstīs vēlāk mēs neesam tik labi analizējuši situāciju. Un mēs esam snieguši atbalstu tikai demokrātiskām struktūrām un partijām šajās valstīs. Tādējādi arī skaidri parādījās, kurā pusē nostājas Eiropas Savienība. Nu, mēs ļoti uzmanīgi izvēlējāmies atbalsta partners. Mēs atbalstījām nevis visus plašsaziņas līdzekļus, bet tikai tos izdevumus, kuriem bija būtiska loma pārējā uz demokrātiju Mm, piemēram, kāda avīze Dienvidāfrikā, Daily Guardian, kas atbalstīja šo te demokrātiskās sistēmas izveidošanu. Arī Čīlē atbalstiem tikai to, tās avīzes, kas bija demokrātiskas. Šī pieeja bija strateģiska, dziļi pārdomāta, kurā mēs ņēmām vērā konkrēto situāciju uz vietas mūsu partneru valstī. Mēs atbalstījām arī tādas iestādes, zinātniskās pētniecības centrus, uh, kas netika val, kontrolēti no valdības puses, kas bija tādi kā alternatīvie centri, un tas palīdzēja sagatavot šo pārēju uz demokrātisku režīmu. Būtiski pieminēt ir arī to, ka šajās divās valstīs bija nepieciešams saglabāt eh, neatkarību no dalību valstu sadarbības ar šīm valstīm. Tāpat laikā bija jānodrošina konsekvence starp dalību valstu rīcību un Eiropas Savienības rīcību. Mūsu mērķis bija vadīties pēc lielākā kopsaucēja dalību valstu vidū. Šī konsekvence un harmonija mūsu rīcībā ir ļoti būtiska. man šķiet, ka šobrīd ir nepieciešams šādus kopsaucējus rast arī attiecībās ar Arābu valstīm. Nevar tā kā pagātnē atbalstīt autoritāras valdības. Domāju, ir ļoti skaidrs, lai šobrīd Eiropas Savienība skaidri pateiktu, ka tā atbalsta pārējas veicinātājus un ar pārēju domājot pārēju uz demokrātisku sistēmu, nevis autoritāru sistēmu. Tāpat es domāju, ka ļoti svarīgi ir veidot mums tādu sistēmu, kas ļautu straujāk iejaukties. Pārāk bieži ir ļoti liels, liela laika atstarpe starp mūsu formulētās politikas pieņemšanu un praktisku rīcību. Mums ir jāvienkāršo un jāpadara elastīgākas līdzekļu piešķiršanas procedūras. Tām jābūt demokrātiski kontrolētām, taču straujāk pielietojumām. Un visbeidzot, par sadarbību ar vietējām organizācijām domāju, ka tā ir jāturpina, taču mēs nedrīkstam izskatīties pēc lielvaras, kas vēlas pārāk ietekmēt notikums valstī. Mēs nedrīkstam ļaut mūsu sadarbības partneriem izskatīties pēc tādiem manipulatoriem uz vietas. Mums jāizvēlas tādi partneri, kas jau ir iesaistījušies pārējais procesos un nevis ar tādiem dalībniekiem, kas ir tuvi esošajiem varas, esošajiem varas aprindām. Paldies! Nākamais būs Karlos Fernandes kas ir Eiropas demokrātijas organizācijas izpildirektors un darba grupas loceklis. Viņš runās par komisijas priekšlikumu un par iesniegtajiem grozījumiem. 5 minūtes var jums sniegt. Jā, paldies priekšsēdētāju. Paldies par uzaicinājumu ierasties komitejas sēdē. Es gribētu runāt pavisam īsi. Manuprāt, No pilsoniskās sabiedrības viedokļa šī te regula par demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanu un finanšu instrumentu, tāpat arī visi grozījumi, kas ir iesniegti, šķiet ir vērsti pareizā virzienā. Kādēļ? Nu, tādēļ, ka mums ir radies tāds vispārējs priekšstats, ka jaunā regula ir saskaņotāka tā labāk paskaidro mērķus un visus aspektus atbalstam cilvēku tiesībām un demokrātiem. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas redz, ka pilsoniskās sabiedrības loma tiek šeit pasvītrot. Tā tiek uzskatīta kā tāds pārmaiņu vadītājs un galvenais zinējspēks pārejas procesā, tas, protams, ir ļoti svarīgi, bet arī ikdienā atbalstot cilvēktiesības. Visumā mēs vērojam tendenci konsolidēt un reizēm pastiprināt elastību šajā instrumentā, lai to varētu lietot vissarežģītākajos kontekstos it īpaši atbalstot cilvēktiesību aizstāvjus. Ir cilvēktiesība aizstāvju mehānisms pieminēts, mēs gribētu detalizētāku informāciju saņemt par to. Tāpat tās ir paredzēts mikro aizdevumu un grantu mehānisms. Mēs priecājamies, ka Eiropas Savienība un komisija varēs straujāk reaģēt ārkārtas apstākļos politiskās debats Briselē jau kādu laiku ir pievērsušas uzmanību šai te problēmai, ka nevar darboties pietiekam ātri kopš arābu pavasara. Šajās debatēs ir vēl daudz neatrisinātu jautājumu. Es gribētu pieminēt tikai trīs elementus, kas vēl nav atrisināti. Pirmkārt, dažādu instrumentu komplementaritāte vai apvienošanas iespējas, otrkārt, elastīgums un treškārt, demokrātiskā kontrola pār instrumentu lietošanu. Par papildināšanos e, tas, protams, nav nekas jauns, par to debatē pilnīgi visur, kā var šos te instrumentus apvienot. Politiku komplementaritāte, manuprāt, ir tāds kā kapitāls mūsu rokās, ko mēs nedrīkstam aizmirst. Bet jautājums ir par to, vai regula ir īstais dokumenta veids, kurā ir jāapraksta šī te instrumentu apvienotas lietošanas iespēja vai komplementaritāte. Mēs uzskatām, ka efektīvi tā var darboties tikai valstu līmenī, izmantojot zemāk līmeņa programmu dokumentus un nevis regulu. Tādēļ mēs gribētu aicināt komisiju un parlamentu neiekļaut pārāk konkrētas atsauces uz to, kā šie instrumenti jālieto. Ir nepieciešams vispārējais mandāts un vispārējais rekomendācijas. Mēs uzskatām, ka vispārējā šī te dažādo instrumentu apvienošana ir nepieciešama, taču nevajag to tik ļoti precīzi definēt. Reizēm ir instrumenti, kas ir tuvi cits citam, teiksim, stabilitātes instruments un demokrātijas un cilvēktiesība instruments, taču nevajadzētu to automātiski apvienot šos abus instrumentus. Ir jāskatās konkrētās situācijas. Gribētu, lai jūs paturat prātā, ka ļoti bieži harmonijas trūkums Eiropas Savienības politikā nāk nevis no šiem instrumentiem, bet gan no politiskās noskaņas, kas nevienmēr ir viennozīmīga. No politiskā viedokļa es domāju, ka elastības nekad nav par daudz ārkārtas un eh, tādās steidzamās situācijās. Mēs domājam, ka elastības priekšlikumi patiešām ir labi, tie vērsti pareizā virzienā. E, šis te cilvēktiesība aizstāvju mehānisms, tāpat arī mikrogranti un vienkāršotās procedūras grantu piešķiršanai līdz e, zināmai summai. Manuprāt, ka Eh, sliekšņi jāsaglabā 1, 2, 3 miljonu eiro apjomā ārkārtas gadījumos. Ļoti svarīgi, lai komisijai būtu iespēja iejaukties tajās valstīs, kurās tas ir nepieciešams, ir jāierobežo līdzekļu apjoms, protams, li ja mēs pārāk daudz ierobežotu šo te summu, tad komisija neko daudz nevarētu praktiski darīt ārkārtas gadījumos, kad jāiesauc. Bet mani galvenie jautājumi ir par procedūru un par to, kā nodrošināt kontroli un elastību vienlaikus. Taču tas ir tāds procedurāls jautājums. Un pēdējais problemātiskais jautājums ir demokrātiskā kontrola un tas, kā tā saistās ar iepriekš pieminētajām problēmām. Ir būtiski. Uh, veicināt kontrolas iespējas, ir īpaši Eiropas parlamenta kontrolas pilnvaras pār šo te finanšu instrumentu. Mēs neesam īsti pārliecināti par to, ka debates par deleģētajiem aktiem, kas šobrīd notiek, mūs novedīs pie vislabākā potenciālā kontrolas rezultāta. Mēs domājam, ka par šiem te kontrolas mehānismiem vēl ir jādomā. Es labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi šeit būtu. Un tas arī no manis viss šobrīd. Paldies! Un pēdējā uzstāsies Lilija Rībai, kas ir Tunisijas integritāte, eh, eh, vēlēšanu godīguma un demokrātiskuma organizācijas vadītāju. Lūdzu, dod jums vārdu 5 minūtes jūsu rīcībā. Paldies! Lielas paldies par to, ka esat gatavi mani uzklausīt. Mē, es pārstāvu Tunisijas pilsonisko sabiedrības organizāciju. Pilsoniskā sabiedrība ir galvenais klausītājs šīm debatēm, jo mēs esam tie, kas eh, saņems šos te finanšu līdzekļus no Eiropas Savienības. Un mēs, šīs pilsoniskās organizācijas, arī esam tas spēks Tunisijā, kas turpin cīnīties par patiesu demokrātiju mūsu valstī. Nu, pirmkārt, pavisam īsi gribētu jums pastāstīt par mūsu asociāciju. Mm, tā tika radīta pirms gada, mazāk nekā pirms gada, tūdaļ pēc revolūcijas, marsā, martā. martā Ehm, mums ir 2600 eh, dalībnieki, 25 biroji dažādās Tunisijas vietās un esam izveidojuši mm, delegācijas arī Eiropas Savienībā, ASV eh, un Dubajā. Mēs eh, vērojām 23. oktobra vēlēšanas. Pēc šīm vēlēšanām esam organizējuši dažādas tikšanās, kuras nosaucām par vēlētāju un ievēlēto Eh, tikšanās reizēm. Pagājušo nedēļu mēs nācām klajā ar savu priekšlikumu radīt jaunu struktūru, kuras uzdevums būtu administrēt un uzraudzīt vēlēšanas nākotnē. Pār Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem jo par šo tēmu mēs šodien debatējam šajā sēdē. Gribētu īsi pastāstīt par to, kādas priekšrocības dod mums šie fondi, ne tikai mums, bet arī citām valstīm, kas atrodas uz demokratizācijas ceļa. Runāšu pavisam īsi un kodolīgi. Nu, pirmkārt, gribētu pasvītrot to, ka zināmā mērā mūsu intereses un vērtības sakrīt. Mēs visi vēlamies, lai Tunisija kļūtu par reāli demokrātisku valsti. Mēs ļoti labi zinām, dzīvojot Tunisijā, ka šobrīd arī Eiropas interesēs ir veidot kaimiņu valstīs tādu kā demokrātijas buferi, veidot apstākļus, lai demokrātija varētu uzplaukt. Otrakārt, tas tēls, kāds Eiropas Savienībai ir Tunisijā tas ir tāds neitrāls struktūras tēls, un mums ļoti svarīgi šo neutralitāti arī saglabāt. Ļoti bieži mums prasa, no kurienes nāk jūsu finansējums. Reizēm mēs esam atteikšies no finansējuma tādēļ, ka tas nācis ir no kāda avota, kas mums nav atbalstāms. Treškārt, šis Eiropas Savienības finansējums palīdz mums atgūt zināmu līdzsvaru Ir ļoti daudz naudas, kas šobrīd nonāk tranzītā Tunisijā. Un ir daudz dažādas varas struktūras, kuras saņem šos līdzekļus. Mēs esam tāds kā līdz, līdzsver nodrošināšanas uh, organismu, šī pilsoniskā sabiedrība, kas saņemot fondus, arī var darboties zināmā mērā līdzvērtīgi. Bet ir arī grūtības, ko mums sagādā šie līdzekļi. Nu, pirmkārt, informācija. Jāatzīst, ka nav pietiekami daudz redzamības un informācijas par to, kā mēs šos fondus varam saņemt un kā tos varam lietot. Visgrūtāk tā, tos ir lietot jaunām asociācijām. Bieži vien tiek viņām prasīta informācija un atbilstība kritērijiem, kuriem viņiem ir grūti atbilst. Eiropas procedūras, diemžēl, ir neelastīgas un reaģēt mazspējīgas. Bieži vien šos fondus mēs saņemam vēlu. Citi šo te līdzekļu sniedzēji rīkojas ātrāk nekā Eiropas Savienība. Mēs vēlētos, lai būtu lielāka elastība dažādu budžeta līniju vidū, lai varētu šos līdzekļus uh, Eh, netik ļoti stingri ierastī, ierakstīt katrās, katros, katrā budžeta postenī, bet lai varētu brīvāk ar tiem rīkoties. Tā ir tāda pamatinformācija, ar ko gribēju dalīties. Labprāt atbildēšu jautājumiem. Paldies. Um, and... Paldies, tālāk ānu referenti. Anna Gomeša redz ir šeit, nu tad viņa būs pirmā, kas izteiksies. Yeah. Want, uh... Ja vēlaties, protams, jūs esat pirmā referente, kur, kas vienkārši mums šobrīd iekrīt acīs. Nos invités. Gribu teikt paldies uzaicinātajiem viesiem. Paldies par viņu vārdiem, paldies, ka viņi arī ir gatavi atbildēt uz mūsu jautājumiem. Protams, paldies arī Aleksandram Lamsdorfam par to, ka viņš uzņēmies, ka, ka viņš ierosinās jūs šurp uzaicināt. Domāju, ka tas ārkārtīgi liederīgi. Gribētu jums vaicāt. Turklāt. Lūk, ko. Martos, es... Martos kungam. Vai jūsu funkciju ietvaros Human Rights Watch organizācijā esat pamanījis arī mobilizāciju no Eiropas Savienības puses ekspertīzes jomā. Lai apmācītu, piemēram, žurnālistus uh, Arābu pavasara valstīs. Nu, piemēram, valstīs, nu, tādās kā Lībija kur Eiropas Savienība ir uzņēmusies zināmas saistības Parīzes konferences lēmumu ietvaros attiecībā uz plašaņas līdzakļiem. Es saprotu visu, ko jūs teicāt, jā. Protams, jā, tas ir tāds selektīvs process, atbalstat lūk tos plašiņas līdzakļus, kas uh, virz uz priekšu demokrātiju un tā tālāk cilvēktiesības, kas atbalsta plurālismu, toleranci. Protams, ka nevaram atbalstīt tādus plašaziņas līdzakļus, uh, kuram ir pilnīgi citi pretēji mērķi, bet vai pastāv arī tāds vispārēja atbalsta līmenis? Nu, piemēram, attiecībā kaut kā, attiecībās kaut kādiem ētikas kodeksiem, regulēm, kādiem nosacījumiem, un to, protams, ir iespējams darīt. Un tātad tas ir jautājums, ko vēlos uzdot, jo domāju, ka Eiropas Savienības ziņā ir šāda veida ieguldījumi dot. Un īpaši gribētu zināt, vai jūs, vai kāds cits varbūt no jūsu kolēģiem uzskatāt, ka no Eiropas Savienības puses ir bijusi tāda proaktīva rīcība. Mobilizējoties jūsu pieredzi, lai to nodotu partneru rīcībā Arābu pavasara valstīs. Otrs jautājums, ko vēlos uzdot tieši Fernandes kungam. Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par to, kāpēc deliģētie akti, jūsuprāt, nav tas labākais veids, kā īstenot demokrātisku parlamentu kontroli pār šiem ar demokrātiju un cilvēktiesību instrumentu saistītiem jautājumiem? Un Rebais kundze grib vaicāt. Ņēm vērā visu, ko jūs teicāt, lūk, to, ka pietrūkst straujas reakcijas iespējas un tā tālāk. Bet vai jums ir tāds sajūta, ka, piemēram, no Eiropas Savienības delegāciju puses šiem fokus punktiem ir, būtu kāda loma, vai viņi varētu ātrāk jums atbildēt un palīdzēt jums ar dažādu veidu projektu, pieteikumu iesniegšanu un tam līdzīgi. Kā jūs vērtējat Eiropas Savienības lomu tad, kad jūs, lūk, teicāt, ka pastāv šis neutralitātes jautājums? Nu, piemēram, vai jūs to domājat saistībā ar ASV, vai, piemēram, attiecībā uz uh, Saudi-Arābiju un Kataru, piemēram? Un kāda, jūsuprāt, Eiropas Savienībai loma spēlējama, lai, piemēram, apmācītu vēlētāju no vēlēšanu novērotājs Tunisijā, kādu lomu es varētu uzņemties attiecībā uz institūciju veidošanu? Nu, tieši jūsu valstī. Es pirms pateiktu, ka mums ir tomēr ļoti skaidrs ierobežojums divas minūtes. Tālāk Franciska Brātnē, lūdzu. Jā, ļoti labi, jā, nu pirmajam tad ir iespējas vienmēr ilgāk runāt skaidrs. Ļaujiet man tad vienu jautājumu uzdot. Anna jau to aizsāka. Jūs sakat, ka lūk ir problēmas ar strauju līdzekļu izmantošanu, piekļūtiem, un jūs, kā, jūsu, kā jums šķiet, vai tas ir vairāk tāds politiskas gribas trūkums, jeb drīzāk regulējums, kas kavē um, strauju rīcību? Jūsuprāt. Tātad vai tas ir īstenošanas eh, jautājums, jeb politiskās gribas jautājums? Varbūt kaut kur manīt nosacījumos jūsuprāt dokumentos, lai dzīvi padarītu vieglāku. Un otra lieta kas, manuprāt, šķiet nozīmīgi un kas ir saistīta ar šo pirmo aspektu, tas ir eh, jautājums par darbiniekiem uz vietas. Anna, kā jau teica, kurš, Anna jau teica, kurš tad ir eh, atbildīgs par šiem jautājumiem, vai ir apmācība Un vai varbūt palielināts darbinieku skaits uz vietas varētu kādas problēmas arī atrisināt šai saistībā? Nu, burtiski vienu teikumu jūs vēl varat pavaicāt, Lams, nu, eh, pateikt, Lamsdorkungs. Vai drīkst iekļaut arī darbības vārdu šajā teikumā? Nu labi, man ir jautājums. Mums ir arī šis Eiropas demokrātijas un cilvēktiesības instruments paredz arī vēlēšana dien, dienas īpašās misijas, tātad, lai konkrēti šajā dienā varētu arī izvērst atsevišķas darbības. Bet papildus vēl arī konceptuāli tam, ko mēs esam jau nosaukuši par pilnu vēlēšanu ciklu, lai nodrošinātu atbilst, atti, atbalstu demokrātiem. Mans jautājums ekspertiem, atsaucoties arī to, ko uh, Elmārs Tosks teica, vai te būtu jāpiemēro selektīva pieeja? tad arī sniegt atbalstu pārējais pēram periodam, vai arī tad ir jāskatās, ka mēs padomājam plašākā. Kā mēs varam saprast jūsu izvarēto vārdu selektīvu pieeja? Vai mēs tomēr no, tad par konkrētu atbalstu pārējais perioda valdībām un organizācijām un vienlaikus, kā mēs nodrošinām šo neutralitāti? Vai tas, un vai mēs to nebaidāmies pazaudēt? Vai jūs to redzat kā risku? Lūdzu, eksperti, jums īs laiks, lai atbildētu. Vēl desmit minūtes mums vajadzēs laika, lai pārunātu Sīrijas jautājumu. Lūdzu. Bon, rapidement, euh, je ne... Jā, pavisam ātri. Nu, pavisam precīzi gan nepārzina situāciju attiecībā uz Eiropas Savienības programmām, tieši parau pavasara valstīs, lai dotu jums pārliecinošu atbildi. Bet var jums teikt, ka pavisam nesen ar Eiropas uh, komisiju bija ļoti, organizēta ļoti interesanta konference par to, kā nepieciešams šādā situācijā strādāt. Nu, piemēram, bija pārstāvi no Maskavas, kas stāstīja, kas notiek, piemēram, projektos ar Krievijas žurnālistiem, kā tiek nodrošināti drošības apstākļi, kā viņu situācija drošības jomā uzlabot. Tad tas bija ļoti interesanti dzirdēt viņu stāstījumu par to. Tāpat arī uh, tika runāts par uzbrukumiem, ko pastrāvā, pastrādā atsevišķu var, varas iestāžu pārstāvi šajās valstīs, un Un gribu teikt paldies šīs konferences organizētājiem, tas tiešām bija ārkārtīgi interesanti. Un Mēs runājām ar eh, Krievijas pārstāvjiem, tur bija, tur tika spriest arī par prokuratūru un apspriesta politiska mm, žurnālistu slepkavību gadījumi. Un jā, šādā veidā varam apmainīties ar informāciju, ar NVU. Tālāk. Jautājums par selektīvo izvēli. varbūt tāpēc, ka nāk no organizācijas, kas ļoti labi zina, ko vēlas, es domāju, ka mēs atbalstītu ļoti specifiskas izvēles atbalsta sniegšanā no Eiropas Savienības pusi politiskiem un sociāliem spēkiem, ir īpaši šajās pārējais valstīs. Tas nenozīmē, protams, ka mēs darītu tikai un vienīgi to, ko mēs škundz teica, protams, ka ir vajadzīga sadarbība, lai veidotu šo institucionālo struktūru kopumā, nu, piemēram, ļaujot valsts plašiņu līdzakļiem pāriet uz publisku pakalpojumu sniegšanas jomu. Protams, tāpēc ir vajadzīgs sarunas ar valsts iestādēm un uh, tam līdzīgi, bet arī ar NVO. Mums skaidri un gaiši jāpasaka tomēr, kam šis Eiropas Savienības atbalsts paredzēts un ka tas paredzēts tieši demokrātiskiem spēkiem. Paldies! Nākamā runātā, nākamais runātājs. Nu, pirmām kārtām turpināšu to, ko jūs nu pateicāt, godātais kolēģi, pilnīgi jums piekrītu, ka tajā brīdī, kad sarām pie cilvēktiesība aizsardzības, nevaram izlikties, ka esam pilnībā neitrāli. Mēs nevaram sevi stādīt priekšā kā tādus neitrālu struktūru. Nē, mēs uzstājam savām vērtībām, un tas arī ir viss. Tas ir pats galvenais vēstījums par to mums arī skaidru un gaišu jārunā, un īpaši, ja tas attiec uz Eiropas instrumentu demokrātijā un cilvēktiesībām. Tālāk jautājums no Annas Gomešas par deleģētajiem aktiem. Es domāju, tā varbūt ir tāda tehniska rakstura diskusija, kas varbūt būs arī nedaudz garlaicīga, bet ir pāris jautājumu, kas eh, mums radušies. Nu, pirmām kārtām, kā definēt šos aktus? Tas ir kaut kas, kas netiek izmantots būtiskiem jautājumiem, bet šie instrumenti, ko mēs šeit apspriežam, uh, vēlas izmantot deleģētos aktus attiecībā uz ikgadējām programmām, un tie ir ļoti būtiski jautājumi, tie ir ļoti būtiski elementi šiem instrumentiem, politikām, un tāpēc man šķiet, ja es saprotu, protams, jūsu punktu, bet tāpat laikā te tā ir tāda pretruna. Dīvaini, kā tad visu to apkopot šai kopējā procedūrā? Par kontrols kapacitātu runājot, neesmu gluži pārliecināts, ka deleģētais akts kā procedūra dotu parlamentam lielāku kontroli par, par to, kas tiek īstenots uz vietas valstīs un piedāvāt lielāku atskaitīšanās iespēju. Nu, diviem maslu pēc. Pirmam kārtām, es domāju, ka parlaments tādā veidā kļūst par daļu no procesa, operatīvā procesa, un var novest pie situācijas, kur galu galā jums ir ļoti šaura izvēles iespēja. Un, ja neko nevar, tad jums vienkārši nāktos ar to samierināties. Un tas, protams, uh, ir pieņemami. Tam ir arī dažādi citi veidi, kā to risināt, bet vēl man eh, ir tādi kolēģi, kas uzskata, ka lielākā problēma šai kontekstā ir tā, ka ar deleģētajiem aktiem ne tikai parlaments ienāk kopējā ainā, bet arī padomu un dalību valstis. Un par, ar, pret to mums ir zināms iebildes. Es jau centos to iepriekš pateikt. Virkne jautājumu, par ko šeit spriežam, uh, ir pavisam nes, nesen, un tie lielākoties saistīti ar kaut kādas saskaņotības trūkumu, ar politiskās gribas trūkumu un tam līdzīgi. Un es baidos, ka ja tiks ieviests deleģētie akti šai kontekstā, tad, lūk, šāda veida negribīgums un problēmas ienāks arī strateģiskajā plānošanā. Nu, tas ir mans uzskats. Protams, ka droši vien ir arī vēl citi veidi, kā panākt to, ka parlamentam ir eh, iespēja kontrolēt situāciju un kā saukt pie atbildības visu šo instru, eh, demokrātijas cilvēktiesību instrumentu struktūru. Es vienkārši nedomāju, ka deleģētie akti ir tas pareizākais veids, kā to darīt. Paldies! Please, but I think you have a wrong Nu, šķiet, ka jūsu viedoklis nav pareizs. Par to mums nāksies apspriesties. Lūdzu, nākamā runātāja. Jā. Divi lieli jautājumi, divi būtiski jautājumi man tika uzdot. Pirmām kārtām par neutralitāti no Eiropas puses. Par neutralitāti runājot, eh, nu, par citām organizācijām un tam līdzīgi. Uz vietas Tunisijā, piemēram, tas ir tieši Amerikas finansējums, ASV finansējums, kas netiek uztverts pozitīvi. Nu, ne jau visi, protams, tā uzskata, bet ir nu, diezgan liela sabiedrības daļas, kas to nepieņem un, diemžēl, um, Tajos gadījumos es, piemēram, zinu, ka tika slēgta kaut kāda līguma un tur bija paredzēts ASV finansējums, man nācās pateikt nē, tāpēc, ka zināju, ka sabiedrība to nepieņems. Un tāpēc pastāv kaut kādi ierobežojumi uz vietas, ar kuriem, protams, mums ir jāsadzīvo, kas mums jāņem vērā. Un tīri personīgi Eh, nu, Eiropas Savienības gadījumā viņi neiejaucas mūsu lēmos, un tas ir pareizi, bet, kā jau saku, ir tāda veida nosacījumi, kas nāk līdz finansējumam, ko mēs nevaram pieņemt no atsevišķām citām pusēm. Tālāk par to, cik, eh, cik ātri un efektīvi iespējams izmantot Eiropas līdzekļus. Atgriežoties pie iepriekšējā. Dažādi veidi novērotāji eh, mums eh, uzdod jautājumus, sniedz intervijas presē, un pirmais jautājums, ko viņam uzdod, vienmēr ir, no kurienes nāk šis finansējums. Un tad, nu, atbilde daudz ko nosaka. Un tikko tiek pateikts, lūk, ASV, tā momentā mēs zaudējam uzticību. Cilvēki vairs mums neusticas. Uh, Tieši tāpēc KSV tiek uzskatīta kā tādas politikas īstenotāja, kas ir vērsta pret Tunisiju, tunisiešiem un tā tālāk. Tālāk par to, cik efektīvi un strauji izmantojam Eiropas Savienības līdzekļu un kas šai fonā pietrūkst. Nu, jāsaka, šobrīd uz vietas Tunisijā ir citi spēki, kuri rīkojas daudz straujāk un um, aktīvāk. Es jau jums stāstīju, ka, lūk, piemēram, bija steidzami vajadzīgi līdzekļi novērotājiem, un, diemžēl, procedūra tajā brīdī vēl nebija tā izstrādāta, lai varētu tos pieprasīt. Un eh, piemēru šeit ir ārkārtīgi daudz. Ir ļoti daudz piemēru gadījumiem, kad mums ir radušās problēmas uz vietas tieši tāpēc, uh, ka ne, nav iespējams ātri mobilizēt uh, līdzekļus. Nu, piemēram, Eiropas Savienība saka, lūk, piecas dienas no tādas līdz tādai dienai būs pieejama informācija tādā laikā, bet tad iznāk, ka, lūk, pēkšņi ir bijis vajadzīgs kaut kāds balsošanas process, nav bijis pienākus attiecīgā sēde, kā rezultātā pietrūks šīs straujās rīcības procedūras. Līdz ar to ir vēl plus trīs dienas, vēl plus kaut kāds laiks, un, uh, lūk, finansējums netiek saņemts. pašreizējā paziņošanas sistēma, līdz ar to nav, nu, ne, nav pietiekama. Jums taču ir trīs gadu pieredze e, ar šīm pēcrevolūcijas struktūrām. Jūs zinat arī, kādi projekti jau ir īstenot uz vietas un tā tālāk. E, šai gadījumā mūsu organizācija darbojas tikai gadu, un mēs nesaņemam kaut kāda veida atlaides kopējā procedūra izmantošanā, tāpēc, ka esam jauna organizācija. Un pašreizējā procedūra nav piemērota, nav pielāgota ehm, pašreizējai situācijai. Un ir citas varas, citas struktūras organizācijas, kas var rīkoties ātrāk. Nu, negluži vienmēr tās ir tieši no Persijas līča valstīm, bet tomēr arī no turienes. Un redzam, ka citas, ehm, citas atbalstošās interesētās puses, ehm, kas varbūt nebūtu nav politiski neitrālas, var rīkoties ātrāk Mēs zinām, lūk, ka ir tādas asociācijas, tādas struktūras, kas varbūt ir politiski tendētas, bet kas ir gatavs rīkoties tūlīt pat. Viņi var piedāvāt līdzekļus tajā brīdī, kad tie ir vajadzīgi. Un reizēm tas ir šķērslis arī mums, jo mēs līdzekļus nevaram dabūt. Mums nav šie līdzekļi tajā brīdī, kad tie ir vajadzīgi. Un nevaram līdz ar to radīt kaut kādas eh, objektīvas alternatīvas. Paldies, nonākam tālāk pie vēl nākamā punkta. Vēlos pateikt, ka jūsu nosauktais piemērs bija tiešām noderīgs. Tas skaidri parāda, kāpēc mums vajag papildus lielāku elastību un arī, lai Eiropas parlaments varētu straujāk arī iesaistīties, jo gal galā ir jāsamazina birokrātija un jāspēj rēģēt uz praktiskām vajadzībām. Lūk, kā tev reiz mēs redzam. Ja, ja jūs sakat, ka bieži vien tiek pieprasīta iepriekšē trīs gadu pieredze, lai vispār kaut ko varētu uzsākt, Nu, tas ir tā kā joks. Nu, lūdzu, tas nav nopietni. Lūk, tas ir konkrēts piemērs. Kāpēc mums ir jāsamazina šī lietas? Grāfs Lamsdārs tagad. Un es aicinātu jūs vienu teikumu izteikties. Tulku ļoti laipni turpinot strādāt. Saka priekšsēdētājs. Tikai gribēju teikt jums lielu paldies, ka bijāt šeit, ka ieradāties. Manuprāt, tas bija ļoti noderīgi mums visiem. Un jautājums, protams, ir vēl, kas ir jāskatā mums politiskās grupās, kā mēs redzam, vai deleģēti akti ir piemērotākais instruments. Bet pagājušajā sanāksmē jau pierādīja un arī šī, ka mums tiešām ir jāpanāk, lai ir lielākā elastība. Vienlaikus ir jāsaskaņot tas arī ar budžeta direktīvu. Un tieši tāpēc um, budžeta regulu. Un tieši tāpēc mums ir jāpanāk precīzi atrunāti instrumenti, kurus var izmantot. Tātad jāskatās šie instrumenti kopumā Tas ir pats būtiskākais, lai mēs izskatām to kā instrumentu kopumu. Un paldies jums par ekspertu. Paldies, tas arī grāfam Lansdorfam, ka viņš uzņēmās priekšsādātāja pienākumu. Un to lieliski paveic. Paldies, un tātad pāris minūtes, lai arī pārnāt vēl svarīgo jautājumu. Mums arī īpašais pārstāvis te kurš attiecīgi tad eh, mūs ziņos par to, kā Eiropas Sanība ir reaģējusi uz situāciju Sīrijā. Ja, bitte sehr. Warum muss sie sich denn umsetzen? Warum müssen sie sich denn hier umsetzen? Mein Gott. Please start. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. <clears throat> Witnessed, uh... Lūk, atkal esam piedzīvojuši jaunu šausminošu incidentu, atkal gājuši bojā civiliedzīvotāji un sastopamies šobrīd ar situāciju, kur tiek nekontrolētā veidā pā, palielinās vardarbības uh, vilnis, un tas tiek vērsts tieši pret civiliedzīvotājiem. Var jums apliecināt, ka situācija nu diena ir bijusi vismu centienu degpunktā. Augstā pārstāve ļoti uzmanīgi sako notikumiem, cenšas to risināt, tā strādā kopā ar mūsu starptautiskajiem partneriem. Nu, pastāv zināmā mērā pretruna tajā, ka visas galvenās puses saka, lūk, ir jāievēro Anāna plāns, bet tāpat laikā redzam, ka uz vietas viss risinās pavisam citādi. Nu, protams, viena no lielākajām problēmām, ar ko joprojām sastopamies, ir tas, ka nevar eh, ANO drošības padome virzīties uz priekšu veto dēļ. Kas attiec uz šiem pēdējiem notikumiem un civiliedzītāju nogalināšanu Hamā, Tieši šobrīd, kad šobrīd runājam, augstā pārstāv nāk klajā ar paziņojumu, kur papildus nosodījumam par šāda veida vardarbīgu aktu un brutālu uh, eh, slepkavošanu, viņa turklāt izsaka aicinājumu īstenot pilnu izmeklēšanas procesu, ne tikai attiecībā uz šo noziegumu, bet arī attiecībā uz iepriekšējo noziegumu, kur piedzīvojam pirms pāris nedēļām Hulanā. Viņa turklāt izsaka aicinājums starptautiskai sabiedrībai apvienot spēkus un eh, lai beidzot varētu virzīt uz priekšu politiskos procesus. Viņa vakarnakt piedalījās sanāksmē Stambulā, globālā preterorismu fóruma ietvaros diskusijās par Sīriju. Viņa tāpat piedalījās diskusijās ar Krievijas pārstāvjiem šīs nedēļas sākumā. Jo Krievijai, protams, šeit ļoti būtiski loma spēlējama, lai mēs varētu atbloķēt šo situāciju drošības padomē. Turklāt jāņem vērā, ka šodien Kofi Annans, tie, kas ANO ģenerālās amlējā, tāpat arī uh, drošības padomē un ziņo par pēdējiem notikumiem. Un pastāv zināmas cerības, ka varbūt, varbūt tiks izteikti jauni pozitīvi priekšlikumi no viņa puses par to, kādā veidā virzīties uz priekšu šai situācijā un kā pārliecināties, ka tiek tālāk īstenots viņa plāns. Kā jau plašsaziņas līdzekļos teiks, tas varētu varbūt iekļaut priekšlikumu, izvan, iz, izveidot kādu kā nāciju darba grupu, kas tad eh, par šo situāciju nodarbotos. Jāsaka, šā, šī, šis jautājums ir iekļauts arī Eiropas parlamenta nākamās nedēļas plenāra sesijas darbu kārtībā, un es būšu tur klāt, lai sniegtu svaigāko informāciju un informētu jūs par kontaktiem ar starptautiskām pusēm, kā arī informēt par visu šo pēdējo jaunāko sanāksmu rezultātiem. Paldies! Well, you, Paldies, priekšādātāji! Nu, protams, ka mēs visi esam ārkārtīgi nobažījušies par to visu, ko lasām avīzēs un dzirdam ziņās par visiem šiem pēdējām slepkavībām. Hamā zinām jau par iepriekšējo incidentu. Tur taču bija runa par 30 bērniem, kas burtiski bija augstasinīgi noslapkavoti šāvieniem galvā. Šie skati, ko redzējām televīzijā, tas bija briesmīgi. Tas ir gandrīz kā no Rietumu Balkānu kara laikiem. Tas pilnīgi noteikti nav pieņemam. Un, protams, ka šeit atslēga rokās tur Krievija. Un es gribētu zināt, vai tas fakts, kā ārlietu ministra vietnieks, kuru vārdu šobrīd nevar atcerēties, atcerieties, tātad Lavrova vietnieks, kas nāca klajā ar komentāriem starptautiskā presē, ko pēc tam pārņēma arī Arābu līga, e, un pēc tam es savukārt par tiem uzzināju. Viņš izteicās, ka, lūk, varētu būt tā, ka Sīrija e, varētu turpināt e, darbību bez Asada kā tās prezidenta, un varbūt, ka viņi tad tādā gadījumā tiešām saredz beidzot iespēju, ka Sīrija varētu dar, dar, pastāvēt tālāk bez uh, Asada. Uh, un varbūt, ka tādā veidā viņi atbloķētu šo drošības padomas situāciju. Un otrām kārtām, ko dalība valstis domā par visu šo tēmu, ko augstā pārstāve domā varētu darīt, lai izdarītu lielāku spiedienu uz Krieviju, lai tā saprastu, ka tev ir jāatsakās no šī sabiedrotā, no Baširāla sāda, ņemot vērā, ka tas ir šāds ļoti skarbs režīms Damaskā. Kā Un, eh, protams, ka tas zināmā mērā Krieviju izolēs no Irānas, bet jāsaka, Krievijai jāsaprot, ka daudz strateģikas intereses tā ir, piemēram, eh, Persijas līča sadarbības valstu padomē. Un viņu nevar, viņi nedrīkstāt iegūt tādu reputāciju, ka viņi atbalsta režīmu, kas nesodīti slepko sievietes un bērnus. Es saprotu, ka tā ir ārkārtīgi sarežģīta situācija. Un, protams, ka ir eh, visi šie sacelšanās spēki, kas arī nav nekāda eņģelīša zemes virsū, bet katrā ziņā tieši tas ir tas režīms, kas ir ļāvis šiem militāriem grupējumiem iet doties uz šiem ciemiem un terorizēt iedzīvotājus, slapkavot sievietes un bērnus, un tas pilnīgi noteikti ir noziegums pret cilvēci manā uzskatā. Ja, wenn wir ehrlich sind, äh, ja mēs äh, runājam godīgi un atklāti, tad politiski, protams, mēs esam pilnīgi bezpalīdzīgi. Mēs zinām, kāda varētu būt äh, šīs pagrieziena punkts, Un šī atslēga šobrīd Krievijas rokās starptautiskajā satiecībās, bet to mēs tādu nevaram panākt. Un mēs, protams, nevaram arī nosūtīt šāds uh, bezpilotu lidmašīnas, uh, uh, lai kaut ko tur mēģinātu uz vietas atrisināt uh, pret drošības spēkiem un tam līdzīgi, bet tas nav risinājums. Mums jāskatās ekonomiski, kādi ir mūsu vēl iespējamie kanāli, kurus mēs neesam izmantojuši. Man liekas, ka arī ar vienu ir Protams, Eiropas um, lidmašīnas, kas lido, ir avio savienojumi ar Sīriju. Es domāju, ka mākumais solis būtu tad šos lidojumus uz un no Damaskas vienkārši tad pārtraukt, bloķēt tos, kas um, izlido no Eiropas Savienības. Tas būtu konkrēts solis un tas būtu konkrēts lietas, ko mēs varētu darīt. Tad arī, arī visis uh, nākamais solis būtu no Eiropas, Eiropas ostas slēgt uh, Sīrijas kuģiem. Tas būtu konkrēts veids, kā mēs pārtraucam kontakts. Gomes kundze tālāk. Without any political. Jā. Nu, var teikt, ka piekrīt visam tom, ko teica nu pat Tanuka kungs. Neskatoties to, ka mums varbūt ir politiskas domstarpības. Jā, atslēg savās rokās šeit, tur Krievija. un domāju, ka Ķīna tāpēc tam tais sekos. Eiropas Savienībai jāroda veids, kā daudz efektīvāk rīkoties, lai izdarītu spiedienu un lai rādītu ar pirkstu uz Krieviju un kauninātu viņu. Frau Brandner. Jā, herzlichen Dank. Tas äh, gefühl der Rat. Paldies. Jā, nu, bezpalīdzība tas ir viens, vai neziņa tas ir viens, bet tas, ko Krieviju mēs šobrīd saucam vārdā un kauninām, tas arī, protams, pareizi šobrīd. Jo mums ir jāskatās arī ANO ietvaros, ka mēs varam panākt tomēr spiedienu uz Krieviju un lai viņi mainītu savu spiedienu. Es nezinu, vai kaut kas tāds būtu iespējams. Mēs savukārt zinām, ko Krievija vēlas. Viņi vēlas atvieglot vīzu režīmu Viņi arī gatavi arī skatīties, tad, tad pēc nu mēs pasakām, Putin, vīzas atvieglojums būs tad, ja tu maini savu pozīciju Sīrijā. Mums būtu jāpasaka, varbūt šāds spēlīt. Un tas mums ir svarīgi, nu, garā ziņā ar šo līdšanai politiku vienkārši kaunināt un mēģināt pārliecināt Krieviju, tas neko nenovedīs. Mums lūgs viņam kaut kas konkrēts jāpiedāvā. Tālāk SNC. Nu, mēs redzam, ka mums nav izdevies pēdējā pusgadā nedaudz vairāk laikā panākt, um, panākt vienošanos par to, ka jau viss ir viens pēc par to, ka jāatbalsta tie, kas cīnās uz vietas. Nu, Eiropas Sanība šeit ir spēcīga loma, lai šobrīd mēs saprotam, ka arī opozīcijas daļa daļa tika opozīcijas, kas bijusi arī līdzinā pieredze Katārā, Jemenā un tam līdzīgi, tātad arī, kas bieži vien darbojas ar ārpusvalsts robežām, nu bieži vien tad ir jāsaprot, pirmkārt, viņi darbojas ļoti lokāli, un mums jāspēj viņiem nodrošināt plašāks kontakts. Bieži vien mēs viņam varam sniegt praktisku palīdzību, piemēram, satelīta telefons, lai viņam būtu plašāk sakari, lai viņi varētu arī atspoguļot šo situāciju. Jautājums ir gan, cik lielā mērā mums ir šāds pilnvērs. Bet ir jāskatās arī tad ar citi arī šie opozicionāri, kuri varētu būt mūsu kontakts. nu, mēs saprotam, ka situācija vienalga, kāda krīze pavērsīsies, būs ļoti sarežģīta. Paldies jums visiem! Tālāk Salafrankas kungamās. Gracias, señor presidente. Yo creo que estamos... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka mēs šeit vērojam pilnīgi neciešam situāciju. Ziņās runa ir par 68 cilvēku nogalināšanu. Pēdējā laikā pus no tiem ir sievietes un bērni, kas, kurus nogalinājuši Asada spēki. Nesen mēs eh, vakar piedalījāmies Istambulā neformālā sēdē, kurā bija pārstāvēta Turcija, Vācija, Itālija, ASV un Francija. Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvju izteikumi ir nepieņemami. Kaut arī tie izskan draugu lokā. Viņš runā par Sīriju kā par draudzīgu valsti un arī par Irānu kā par draudzīgu valsti. Uh, Mm, klausīsimies, ko teiks mūsu augstā pārstāva, bet es domāju, ka starptautiskai sabiedrībai ir jārīkojas. Mums ir jārīkojas tā, lai Sīrijas prezidents saprastu, ka tas, kas noticis Ēģiptē un Lībijā, varētu notikt arī ar viņu. Tas ir tiešām nepieļaujami, ka mēs šobrīd sēžam, neko nedaram. Uh, kā teica atsevišķi kolēģi, šeit eh, nogalināšana un vardarbība turpinās šajā valstī, tas nav pieņemami. Priekšsēdētāji kungs, es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāsāk domāt par tālākajiem soļiem, kas varētu mainīt situāciju. Nesen notika eh, Eiropas Savienības Krievijas galotņu tikšanās, un tā, diemžēl, nenes nekādus augļus tajos jautājumos, kas mums ir tik svarīgi. Mm. EAD? Yes. EAD. Thank you. Uh, thank you very much. Um... Ārējās darbības dienas pārstāvis. Es pavisam īsi. Manuprāt, jums būs arī iespēja uz... saņemt arī atbildes uz šiem precīziem jautājumiem, kurus tālāk nodošu augstai pārstāvēji. Un viņi ieradīsies nākošajā nedēļā Strasbūrā un varēs atbildēt. Tagad tikai pāris īsi vārdi par iespējamo Krievijas pozīcijas maiņu nu, es nekādu izmaiņu šeit neesmu redzējis, un mēs jau iepriekš esam runājuši par to, un mans iespējas ar vienu ir tāds, ka Sīrija, protams, varētu arī turpināties bez Asad, bet nekādā veidā tas gan ne, neparādās viņu turpmākajās darbībās vai lēmumos, un nekādā ziņā ne drošības padomē ANO. Par ekonomisko pusi. Vēlos atgādināt, ka mums šobrīd ir Jau 15 reizes ir bijuši dažādi veidi sankciju režīmi, kurus jau uzsākām jau vairāk nekā pirms gadām. Un nākošā lieta padomē iespējams, ka būs vēl tālāk citi pasākumi. Lūk, mēs šobrīd pie tā strādājam, un pirms divām dienām mēs piedalījāmies starptautiskajā sanāksmē Vašingtonā, tieši apspriedām sankcijas Un mēs domājam, kā jau šo paplašināt, ka tad iekļaut arī cits valsts, panāk, ka viņi arī atbalsta Eiropas Savienības noteiktās sankcijas. Jo te ir būtiski, lai arī cits valstis seko. Un būtu, mm, tas ir veids, kā varam kāpināt šo sankciju efektivitāti. Vēlreiz par šo iespēju pārliecināt Krieviju. Jā, šo jautājumu jau izdiskutējām arī augstajā mm, samitā. Tātad galot tikšanās, un tur bija arī augstā pārstāve, un viņi šo jautājumu risināt, centās panākt lūzumu, bet tas neizdevās, un šobrīd sarunas turpinās. Par opozīciju. Šī ļoti neveiksmīga situācija. Šobrīd jāatzīst, opozīcija sadrumstalota, viņa nespēja piedāvāt vienotu platformu. Šobrīd var vienīgi norādīt. Mēs runājam ar dažādiem opozīcijas grupām, ne tikai ar vienu Mēs vēlamies saprast, vai šīs dažādās grupas varētu arī strādāt, jo Arābu līgas valstīm neizdevās tas maijā. Šobrīd mēs esam uzņēmusies šo uzdevumu un skatāmies, vai arī varbūt varētu panākt arī Arābu līgas atbalstu. Lūk, viss šie jautājumi turpinās, un nākošajā nedēļā jūs saņemsiet vairāk informāciju no augstās pārstāvis pašas. Paldies! Paldies! Paldies, ka jūs ieradieties, tikai um, uh, jūs varat uzreiz ierasties um, bez īpašas brīdinām. Un es personīgi domāju, ka šobrīd mēs varam teikt, ka kofija anana plāns ir mm, izsmelts. mēs redzam, tas plāns ir izsludināts, bet vienalga notika uh, cilvēku nošaušanas, un tas vienkārši samīrīts uh, brutālā veidā. Tas ir tikai tāda patiesa vienošanās ēna un tāds viltus, un tā nav nekāds patiesa vienošanās. Līdz ar to tas ir sevi izsmēls. Jāpieņem citu lēmumu. Paldies!